herr präsident! darf sie bitten platz zu nehmen? es lūgšu jūs ieņemt savas vietas, lai varam sākt sanāksmi. Bitte, meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz. Godātās dāmas un kungi, ieņemiet savas vietas. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, pirms desmit dienām Francija piedzīvoja brutālāko uzbrukumu. Tero